rīt pusdeviņos. Šīs nedēļas laikā saskaņā ar 74. reglamentu pāntu kopā ar padomus priekšsēdētāju parakstīšu deviņus likumdošanas aktus saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Tie tika pieņemti un šo juridisko aktu nosaukumu tiks uh, publicēts šīs sanāksmes protokolā. Pitē, dies de mērā. Dies de mērā, kungs. Jūs pieteicāties izteikties, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies par um, iecietību. Gribu atsaukties uz upuriem cilvēku tiesību tiesas spriedumam, kas tika pieņemts Strasbārā, Strasbūrā. Ir pilnīgi skaidrs priekšsēdētāji, ka cilvēktiesības, cilvēktiesībām ir jāsargā vairāk upuri nekā slepkavas, un tāpēc noraidu, ka šeit var tikt pieņemt šāda veida spriedums pēc formas un satura. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Nun... Tagad pāriesim pie darbskārtības. Dāmas